pieņemts, un tagad lūdzu jums vēl nedaudz uzmanību. Kā jūs ziniet, 16. jūnijā plenāra sēdē deputāts Korvins Mikke pauda izteikums, kas nav savienojama ar Eiropas parlamenta uh, reglamenta eh, reglaments, tie bija rasistiski vārdi, es pārbaudīju sēdes protokolu, lūdzu Korvin Mikas kunga komentāru, eh, lūdzu viņam labot vai, eh, šos vārdus vai atvainoties, bet to viņš noraidīja personīgā sarunā ar mums. Eiropas parlamenta deputāti ir īpaši aicināti eh, nepaust rasistisks vai diskriminējušs izteikums saskaņā ar 168. reglamentu pāntu, tādēļ esmu nolems Korvin Mikas kungam. Uh, uzlikt desmit dienas naudu sodu. Diese... Pret. Diese... Pret šo lēmumu kolēģis var 14 dienu laikā kopš šī soda paziņojuma, šīs sankcijas paziņojuma um, protestēt, un es tad lemšu par šo iebildi. Paldies, sēdi ir slēgta.